che voce che Dio, mamma mia che voce che Dio. Buon pomeriggio a tutte e a Labu pēcpusdienu visiem, saka priekšsādētājs. Ķersimies pie darba. Līdz ar to sanāksme ir atkal atsākta. Vakardienas sanāksmes protokols ir jums izplatīts, vai ir kādi komentāri par to? Ja ne, tad uzskatīsim šo protokolu par apstiprinātu. Pirmais šīs pēcpusdienas darba kārtības jautājums ir padomas izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu. Un tāpēc bez jebkādas do, vilcināšanās došu uzreiz vārdu Mandro Janis kungam, kurš pārstāv padomi Kipras prezidentā. Tātad lūdzu. Mr. President. Paldies, priekšstādātāji! Priekšstādātāji, godātie deputāti, man šodien ir liels gods eh, jūs iepazīstināt ar padomes eh, nostāju par vispārējo budžetu 2013. finanšu gadam. Priekšsādātājs atvainojos, es nezināju, ka man ir jāstāv runājot. Es ļoti atvainojos. Man tas nesagādā nekādas grūtības, bet tiešām piedodiet. Jūs eh, zināt, ka kādā brīdī tomēr ir jāatgriežas pie realitātes. Gribēju vēlreiz uzsvērt, ka es esmu ārkārtīgi pagodināts iepazīstināt eh, jūs šodien ar padomes nostāju pār Eiropas Savienības budžeta projektu 2013. gadam, kuru 24. jūlijā apstiprināja Eiropas Savienības padome. Padome, protams, ir gatava sadarboties ar parlamentu un komisiju tuvāko nedēļu un mēnešu laikā, lai nodrošinātu to, ka ir iespējams panākt vienošanās par realistisku un sabalansētu budžetu 2013. gadam. Es esmu pārliecināts, ka to mēs ciešā sadarbībā varam panākt. Padome no savas puses ir gatava konstruktīvi strādāt kompromisa gārā. Pirmais uh, budžeta trialogs notika 29, piedodiet, 9. jūlijā, un tas bija ļoti augsts un deva lielas cerības. Pēc diskusijām par komisijas ieročināto budžeta projektu padomis nostāja par 2013. gada budžeta projektu pārēc budžeta pieaugumu par 1,27% maksājumu apropriācijās un 2,79% uh, ma maksājumu uh, apropriācijās salīdzinājumā ar 2012. gadu. Gribēju uzsvērt uh, svarīgākos punktus, uz kuriem balstās padomas nostāja. Vispirms padome ir lēmusi piešķirt prioritāti tām programmām, uh, kas palīdzēs atrisināt pašreizējo ekonomikas krīzi, vairos konkurētspēju un konverģenci, radīs jaunas darba vietas un veicinās ekonomisko izaugsmi. Otrkārt, kopš 2000, tā kā 2013. gads ir pēdējais daudzgadu finanšu schēmā, padomi ierosināja palielināt uh, maksājumu apropriācijas virs inflācijas līmeņa. Treškārt, padomu pieņem zināšanai dalību valstu veiktos pasākumus, lai konsolidētu to nacionālos budžetus, un pašreizējā ekonomiskajā kontekstā īpašs uzsvers tika likts uz, za, uz kontrolas saglabāšanu pār administratīvajiem izdevumiem saskaņā ar dalību valstu ekonomisko politiku. Uh, Īsumā ieskicēšu padomes nostājas galvenos, uh, uh, galvenos uh, punktus attiecībā uz katru kategoriju un katru apakškategoriju. Vispirms izaugsme padome uzskata, ka 2013. gada budžetā tā jābūt galvenajai prioritātei, tāpēc tā ir piedāvājusi ievērojumu pieaugumu gan saistību apropriācijās 2,79% gan maksājumu apropriācijās, kā arī 6,71% pieaugumu. Šis pieaugums nodrošinās, ka ir pieejami adekvāti finanšu resursi, lai īstenotu fiskāli, lai īstenotu paktu par izaugsmi un nodarbinātības veicināšanu. Padomi pauž uh, atzinību dažādām programmām šajā kategorijā, kas saskan ar Eiropas stratēģiju 2020. gadam un palīdzēs nonākt pie ilgtspējīgas ekonomiskās atveseļošanās. Padome vēlas adekvātā līmenī nodrošināt maksājumu apropriācijas struktūrālām darbībām, un tāpēc tika panākta vienošanās, ka kategorijā 1B kohēzija un tam līdzīgi uh, budžets palielināsies par 8% salīdzinājumā ar 2012. gadu. Otrā kategorija - dabas resursu saglabāšana un pārvaldība. Padomu piedāvā nostabilizēt saistību līmeņu, saistību apropriāciju līmeni salīdzinājumā ar 2012. gadu. Ņemot vērā pātrināto daudzgad finanšu schēmas īstenošanu, tas eh, nozīmē pieaugumu par 440 eh, miljoniem maksājumu apropriācijās salīdzinājumā ar 2012. gadu. Samazinājumi šajā programmā balstās uz analīzi par iepriekšējā budžeta īstenošanu un apgūšanas spējām. Tie ir balstīti uz jaunāko informāciju un var tikt pārskatīti uh, pēc komisijas uh, prezentācijas, uh, kad uh, mēs iepazīsimies ar tās tradicionālo vēstuli rudenī 2013. 2012. lauksaimniecības gada beigās. Trešā kategorija - drošība un tieslietas komisija padomu piedāvā nelielu samazinājumu maksājumu un saistību apropriācijās, jo tā uzskata, ka komisijas piedāvātais budžets pārsniegs realistiskās budžeta apgūšanas iespējas. LVK padome ir piedāvājusi būtisku palielinājumu vairāk nekā 5% maksājumu apropriācijās trešajā A apakškategorijā brīvība, drošība un tieslietas, kā arī atsevišķās um, budžeta pozīcijās. Ceturtā kategorija ES kā globāls spēlētājs. Padome ir noteikusi saistību un maksājumu apropriācijas zemākā līmenī nekā piedāvājas komisija, ņemot vērā pagājušo un tagadējo budžeta īstenošanu un realistiskas budžeta apgūšanas uh, iespējas, balstoties uz dažādu budžeta gadu datiem. Šogad uh, apakškategorijās 1A un 1B, kā arī otrajā kategorijā tika atklātas maksājumu un saistību apropriācijas, kurās padome aicina komisiju sagatavot budžeta grozījumus, ja maksājumu nepieciešamība 2013. gadā pārsniegs gaidīto. Padome parasti nā, nā, nekad nav grozījusi kategorija, kas tiek piešķirta parlamenta izdevumiem, un parlamē, padome augsta vērtē komisijas un parlamenta atteikšanos no budžeta palielinājumu, jo uzskata, ka šeit pastāv potenciāls ietaupījumi. Administratīvie piešķīrumi komisijai un citām institūcijām ir līdzīgi 2012. līmenim. Padome ir noraidījusi arī jaunu amata uh, personu vietu izveidi institūcijās, izņemot tos uh, amatus, kas uh, būs jāizveido saistībā ar Horvātijas iestāšanos. Padomu piedāvā samazināt uh, amatpersonu skaitu par 5% laikā no 2013. līdz 2017. gadam. Padome ir piemērojusi 1% personāla samazinājumu institūcijās, kas eh, ietilpst eh, padomē, izņemot Eiropas ārējās darbības dienestu, jo tas ir nesen izveidots kā arī ombudsmen un eh, datu uzraudzības iestādes personālu to nelielo izmēru dēļ. Centralizētajās aģentūrās padome ir mēģinājusi paturēt esošo budžeta līmeni operatīvajām aktivitātēm, kas uh, novad pie 1,98% palielinājumu. Tas ir gandrīz 2% punkti vairāk nekā nominālais iesaldējums, kas tiek piemērots gandrīz visām institūcijām. Personāla samazinājums tiek piemērots tām struktūrām, kur uh, ir centralizētas aģentūras, un jaunas amata vietas aģentūrām tiks apstiprinātas tikai uh, darba uzsākšanas stadijā vai tad, ja tām tiks uzticēti jauni uzdevumi. Kopumā padome piekrīt 185 jaunu amata vietu izveidē centralizētajās aģentūrās. Vairāk nekā viena trešdaļa no tām eh, noti, ir paredzēta finanšu un uzraudzības uh, iestādēm, apdrošināšanas un pensiju drošības uh, aģentūrai, kā arī finanšu un tirgus iestādē. Godātie deputāti, es uzskatu, ka padomes nostāja par 2013. gada budžeta projektu ir panākusi līdzsveru starp to, ka tiek atzīta sarežģītā finanšu situācija dalībvalstīs, gan tiek nodrošināts pietiekams ES budžets, lai atbalstītu programmas un darbības, kuru mērķis ir risināt ekonomisko krīzi cīņā par izaugsmi un darba vietu veidošanu, uh, līgumā par izaugsmi un darba vietu veidošanu padome vienojās, ka Eiropas Savienības budžetam ir jābūt uh, katalizatoram, kas veicina izaugsmu un darba vietu veidošanu Eiropā. Un es ceru, ka mēs pēc tā vadīsimies mūsu diskusijā par jauno budžetu tuvāko nedēļu un mēnešu laikā, mēģinot panākt vienošanos par 2013. gada budžetu. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Paldies, Mavro Jānis Kungs, par šo runu, un tagad es eh, došu vārdu. Levandovska kungam. Komisāra lūdzu. Minister. Prezidenta priekšministra kungi, godāmie deputāti, jau vairākas eh, reizes komisija un es pats komisijas vārdā esmu paudis bāžas par to, eh, kā tiek eh, strādāts ar 2013. gada budžeta priekšlikumu padomē. Un trialogā 9. jūlijā tika saņemta prezidenta Barozo vēstule par esošo situāciju. Padomes nostāja nav atbilstoša un pat pretrunīga Eiropas līderu samita secinājumiem, secinājumiem par tā saukto izaugsmes un nodarbības veicināšanas paktu, kas tika apstiprināts jūnija beigās. 27 valstu un valdību vadītāji vienojās, ka Eiropas Savienības budžetam jābūt katalizatoram izaugsmai Eiropā un darba vietu radīšanai. Un uh, runājot par 2013. gada budžeta perspektīvu komisijas priekšlikums uh, bija saskaņā ar valstu un valdību vadītāju secinājumu loģiku mēs uh, mazinājām saistību aprepriācijas, bet tādā veidā tika iekonomēts, uh, iekonomēt līdzekļi vairākās kategorijās, kuras būtu iespējams izmantot izaugsmē un darba vietu veidošanai. Vislielākā cīņa parasti notiek par maksājumu apropriācijām. Mēs uh, esam budžeta perspektīvas noslēdzošajā gadā un neviens nav pārsteigts, uh, kā pieauga nepieciešamība pēc eh, investīciju iespējām vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Jau 2011. Budž gada budžets bija pārāk zems par vismaz 5 miljardiem eiro, kas uh, liedza mums uh, iespējas un neļāva paaugstināt uh, neizmaksāto maksājumu apropriāciju līmeni. Uh, Mēs piedāvājam palielinājumu par 6,8%, bet tas eh, bija izaugsmes konkurētspējas un nodarbinātības eh, jomā. Piedāvājam palielinājumu par 6,8% un runājot par pasākumiem, kas ir paredzēti šogad, es varu jūs informēt, ka šobrīd budžeta īstenošana ir par 9 miljardiem eiro augstāka nekā iepriekšējā gadā. Uh, un uh, daudz naudas jau ir atmaksāts. Pašlaik mēs esam pilnībā izsmēluši sociālā fonda, kā arī konkurētspējas un nodarbinātības uh, kategorijām atvēlētos līdzekļus. Un tas pierāda, ka mūsu rīcība palielinot uh, maksājumu apropriācijas, uh, ņemot vērā pagājušā gada budžetu, bija pareiza jo tas saistās ar konkurētspējas pieaugumu, nodarbinātības un izaugsmas veicināšanu. Tāpēc es nepiekrītu padomis nostājai, kas samazina gan saistību apropriācijas, gan maksājumu apropriācijas par 5 miljardiem. Un tas visvairāk attiecas uz pirmo A kategoriju. Ko tad nozīmē pirmā A kategorija? Izaugsmas veicināšana un nodarbinātības veicināšana, kā arī kohēzija. Komisija uzskata, ka šeit ir iespējama atteikšanās no saistībām un maksājumu saistību vēlāka izpilde, bet uh, nedrīkst aizmirst solidaritāti. Tas ir arī jautājums par administratīvajiem ierobežojumiem. Tiem būtu jāiet pēc iespējas tālajošākiem, tomēr tie nedrīkstētu negatīvi iespēdot administrācijas um, uzticamība, kurai pašlaik ir daudz plašāki uzdevumi nekā iepriekš. Tāpēc mums vajadzētu galveno uzmanību vērst uz to, kā realistiski var nodrošināt nepieciešamo maksājumu līmeni pašreizējās uh, finanšu perspektīvas pēdējā gadā Un es būtu ļoti pateicīgs uh, Eiropas parlamenta deputātiem, ja mēs varētu apspriest, kāda ir kritērija un atsauces punkti, lai paredzētu pienācīgu maksājumu līmeni. Neko pārspīlētu, bet tikai tādu, kas uh, ļautu mums atmaksāt to naudu, kas patiešām ir nepieciešama. Mums vēl ir dažas nedēļas līdz samierināšanās procesa sākam. Mums ir jāsaprot, kāda ir šī finanšu perspektīva, un mums ir ļoti rūpīgi jāizturās pret izaugsmes un nodarbinātības veicināšanas paktu, kuru, par kuru ir vienošās dalībās. Uzskata, ka to vēl ir iespējams izdarāt. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tālāk došu vārdu Savadoram Garīgas kungam, un viņš izteiksies parlamentu budžeta komitejas vārdā. Lūdzu señor eh, presidente eh, quiero empezar agradeciendo. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es sākumā vēlos pateikties par to, ka padomi ir šeit klāt, lai paskaidrotu savu budžetu. Tas ir būtiski, taču bieži vien mēs nesam sastapusies ar padomu šajā jautājumā. Pagātnē vēlos pateikties padomas priekšsēdētājiem par situācijas paskaidrojumu, par nostājas paskaidrojumu, kas bieži vien parlamentam nav saprotama. Taču daudzos uh, punktos tā neatšķirs no mūsu viedokļa un mūsu mērķiem, proti krīzes apkarošana, izaugsmas un nodarbinātības veicināšana Eiropas Savienībā. Eiropas komisija savu darbu ir veikusi ļoti labi. Darbs bija ļoti konsekvents un saskaņots. Un tagad nav liederīgi meklēt kompromisus, ja nav pietiekošu maksājumu. Es redzu, ka vesela rinda tiks um, izrevidēta, un par to jau runājām 2012. gadā. Vai es apzināties, ko šāda, šāda darbība nozīmēs visai Eiropas Savienībai? Uh, īstenojot dažādus projektus. Manuprāt, tas ir tieši pretējais tam, ko vēlas Eiropas Savienības pilsoņi, kas vēlas daudz efektīvāku un uzticamāku pilsonību. Turklāt pastāv vēl tradicionālā padomes eh, nostāja veikt lineārus samazinājumus, pamatojoties uz dažo dalību valstu izdarīto spiedienu. Uh, tam jau sen vajadzētu piederēt vēsturē priekšsēdētāja kungs šādai rīcībai. Īpaši tādēļ, ka tādējādi esošo līdzekļu piešķiršana un izmantošana tiek sakropļota. Šī vēlme samazināt par 5 miljardiem budžetu, tam būs, eh, protams, negatīvas sekas Priekšsēdētāj kungs, mums ir jāapsver iespēja, ka vienmēr vēlamies sagatavot budžetu pozitīvā veidā un nevēlamies pievilt savus pilsoņus. Mēs vēlamies līdzsvarotus budžetus. Uh, īpaši pašreizējos krīzes laikos ir nepieciešams elastīgums un sajūsma par Eiropu. To mēs sagaidām no jums un no visiem iesaistītajiem. Nav taču tā, ka 2013. gada gads ir pilnīgi cits budžeta gads un kā daudz gadu finanšu schēma ar to nav saistīta. Mums nav mums ir nepieciešami jauni pienākumi, lai varētu sas, attiecīgi rīkoties attiecībā uz galvenajām prioritātēm. Tālāk došu vārdu Giovanni Lavijas kungam. Viņš ir referents, kas strādā pie budžeta jautājumiem, eh, pamatojoties uz Eiropas komisijas priekšlikumu. Paldies, priekšsādātāji! Ambrajanis kungs, godātais ministri, godātais Lamandovs kungs, godātie kolēģi. Padoms nostājas prezentācija par 2013. gada budžetu, nu pilnīgi skaidri parāda, ka, ir, ka pastāv būtiska pretruna. Valstu un valdību vadītāji jūnijā samitā deklarēja kaut ko vienu, bet pieņemot lūk vispārējo lietu padomē nostāju, parādīja pilnīgi citu attieksmi. Izaugsmu un nodarbinātību bija tie saukļi, ko viņi izmantoja samitā, bet tāpat laikā, lūk, ša, tieši tajās budžeta kategorijās, kur tiek atbalstīts šāda veida politikas, ir milzīgi samazinājumi. Un turklāt, tas, protams, visvairāk ietekmēs jaunos Eiropas pilsoņus. Es, mēs ļoti labi apzināmies, ka katrā dalībvalstī pastāv eh, finansiāls grūtības bet atbildēju uz krīzi. Un to, protams, uzsver arī, sabied... arī šie paziņojumi no, no, no samita puses, bija tādi, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Un tāpēc ir pilnīgi absolūti nepieņemami, ka mēs varam lūk noteikt šādus samazinājumus arī saistību apropriācijās, tā kā to šeit runā padomu. Kaut galā samazinājums ir par 5 miljardiem eiro, tas ir milzīgs samazinājums. Gribētu atgādināt prezidentūras priekšsādātājam, ka šis skaitlis, ar ko nāca klajā komisija, pamatojas uz aplēsēm, kas nāca jauno dalību valstīm. un, tā, un tad komisijas aplēs kopējos skaitļus. Budžet, budžeta projektā paredzētais eh, palielinājums, ko min padomi, nav objektīvs skaitlis. Un tas, ar ko nāca klajā komisija, tur gan pamatā ir dažāda veida lūk iesniegts informācija un skaitļi no dalību valstīm. Līdz, 2000, līdz, līdz šī plānošanas perioda beigām ir kaut kāda maksājuma jāpabeidz, no tiem nevar izvairīties. Redzējām, kas jau notika šajā pavasarī. Bija vairākas būtiskas pētniecības programmas, kas dabūja apstāties tāpēc, ka nebija pieejama līdzekļi, jo budžetā tie nebija paredzēti. Barozo kungam bija jāraksta atklāta vēstule visiem valstu valdību vadītājiem, paužot savas bažas par šādu veidu līdzekļu trūkumu un pēc tam vajadzēja veikt budžeta grozījumus. Nu, tādā veidā tiek apdraudēta Eiropas Savienības ticamība. Un tāpēc parlaments ciešā sadarbībā ar komisiju uzskata, ka šāda samazinājuma nedrīkst notikt. Protams, ka jāstrādā vēl papildus pie maksājumiem 2012. gadā, lai redzētu, uh, Ehm, kā vēl šis gads noteik, noslēgsies un priecājos, ka būs vēl nākamās tikšanās reizes, kad varēsim definēt patiešām reālas vajadzības. Un gal galā mums ir jā, jādomā par saviem pilsoņiem, jārīkojas atbildīgi un jāpārliecinās, ka Eiropas Savienības budžets ir samērīgs un piedāvā tos līdzekļus un rezultātus, kas vajadzīgi izaugsmai un nodarbinātībai. Paldies Lavijas kungam. Tālāk došu vārdu Derekam Voganam. Viņš ir vēl viens referents, kas strādā pie budžeta jautājumiem Eiropas parlamentā. Lūdzu. Priekšēdētāji, komisāra kungs un ministra kungs. Kā referents pievērsīšos Eiropas parlamenta budžetam vairāk nekā citām uh, nodaļām. Eiropas parlamentā esam ņēmuši vērā vēstuli, ko mums nosūtīja komisārs Levandovskis šī gada e, sākumā, kur viņš lūdza paturēt administratīvos izdevumus tādā pašā līmenī e, līdz piedāvāt 1,9% pieaug, pieaugumu. Parlaments piekrita pie šiem 1,9% pieaugumu, kas neņem vērā papildus izdevums, kas radīsies Horvātijai iestājoties Eiropas Savienībā. Un šeit tiek iekļaut visa veida maksājumi deputantiem, un mēs pieņēmām lēmumu ceļojumu budžetu samazināt par 5%. Turklāt īstenojam arī virkni citus pasākumus, kā ietaupīt līdzekļus. Gada uh, iepriekš šogad mēs turklāt skaidri un gaiši paziņojam, ka gaidam, ka pilnīgi noteikti rudenī būs vēl vairāk samazinājumu. 1,9% būs maksimālais pieaugums Eiropas parlamentam, un tur būs ietvertas šoreiz jau Horvātijas, ar Horvātijas iestāšanos saistītie izdevumi. Par to vienojāmies, par to vēl nav nobalsots, bet pārsvarā ēnu referenti ir vienisprāts, ka šādā veidā varēsim izrādīt savu sadarbību. Bet, lai mēs varētu šo 1,9% skaitli sasniegt un tur iekļautos Horvātijas izdevumi, mums ir nepieciešams vēl atrast, kur ietaupīt 9 miljonus eiro. Šobrīd meklējam dažādas iespējas, kā to varētu izdarīt. Bet to darīdami mēs tomēr gribam ņemt arī vērā to, ka, ne, ka nepieciešams ir ietaupīt, bet tāpat laikā ietaupījumi ir jāizdara tā, lai neietekmētu šī parlamenta darbības efektivitāti. Un arī deputāti, lai varētu darboties uh, gana efektīvi. Tādi, tādi ir mani vārdi par budžeti, bet runājot par citām nodeļām, var teikt to, ka priecīgi, ar prieku konstatēju, ka arī cita veida, arī citas iestādes e, ir nonākuši pie secinājuma, ka varētu būt 1,9% e, pieaugums ietvarot Horvātijas izdevumus. Būs tomēr arī iestādes, kas uh, sastapsies ar problēmām, piemēram, Eiropas kopienu tiesa, kuras darba apjoms pieaugs. Tāpat arī Eiropas ārējās darbības dienesms, dienests ir teicis, ka viņiem vajadzīgs lielāks pieaugums, tāpēc, ka tā ir jauna iestāde, kuras uh, funkcijas vēl joprojām tikai pieņems plašumā, un tas attiecas uz eh, ārpolitikas un, ārpolitikas un drošības jomu. Un tāpēc padoms ierosinātais skaitlis Eh, kopumā nav piemērojams. Jāskatās atsevišķi uz katru iestādi un tad jākonstatē, kāds eh, pieaugums ir katrai iestādē nepieciešams. Un tāpēc šis parlaments, tāpat kā visas citas iestādes, pilnīgi noteikti ap, nonāks pie apmēram 1,9% pieauguma, tieši tā kā to ierosināja komisija. Es domāju, tās ir labas ziņas. Un tas liecina, ka iestādes Eiropā ir gatavas uh, rīkoties atbilstīgi krīzes apstākļiem. Un mēs, protams, visi uzņemamies atbildību. Paldies, turpina priekšādātājs. Tālāk došu atkal vārdu komisāram Levandovskim, un pēc tam došu vārdu arī Mavro Janis kungam. Lūdzu, Levandovsk kungs, pavisam īsi izteikšos. Saku paldies Salvadoram Garīgam Polēdo, paldies par viņu komentāriem, tāpat arī paldies par abu referentu teikto. Domāju, ka lūk, tas ir labs atspērienu punkts tālākām sarunām, lai mēs varētu nonākt pie atbilstīga finansēja Eiropai 2013. gadā. Tā, lai tas atbilstu e, Eiropas dalībvalstu vadītāju lēmumiem samitā. Un es domāju, ka padome Mabrojānis kunga vadībā arī ir gatava iziet uz kompromisu, sākot dialogu, tā lai nonāktu pie saulēcīgas vienošanās un lai arī investīcijas 2013. gadā varētu uzsākt plānot savlaicīgi. Paldies, tālāk došu vārdu Mavro Janisa kungam, padomas vārdā lūdzu. Mr. President, honorable member. Priekšādātāji, godātie deputāti. Gribu teikt paldies Garīgam Polēdo, Vogan kungam, Lavijas kungam par ļoti konstruktīvajām piezīmēm. Un gribu teikt paldies arī savam draugam komisāram Levandovskim. Un lai arī varbūt mūsu nostāja nav vienāda, tomēr sadarbība būs. Un tas ir tikai normāli, ka pastāv šādas domstarpības. E, domāju, ka viedokļu apmaiņa ir bijusi ļoti auglīga. Tā parādīja, ka mūsu mm, prezentācija attiecībos padomas nostāja 2013. gada budžetam ir ļāvusi mums visiem daudz labāk izprast pašreizējo situāciju un visu pušu nostājas, kā arī visu bažas. Nu, tas ir pirmais priekšnosacījums, kas jāizpilda, ja vēlamies nonākt pie vienošanās par 2013. gada budžetu turpmākajos mēnešos. Protams, ka ir noteikti zinām, zināmi termiņi, tā kā tas paredzēts līgumā. Un domāju, ka šobrīd šogad ir ārkārtīgi svarīgi šos termiņus arī ievērot, ņemot vērā pašreizējos apstākļus. Domāju, ka šīs dienas diskusija bija ļoti labs sākuma punkts tālākai darbībai. Šī gada budžeta procedūra, kā jau teicu, norisinās ārkārtīgi sarežģītos apstākļos. Un tāpēc mums jāliek visiem, eh, ikvienam roka ir jāpieliek, lai šis lielais darbs tiktu uz priekšu un lai mēs varētu pieņemt 2013. gada budžetu atbilstīgā veidā. Un var jums apliecināt, ka Kipras prezidentūra un es personīgi, tieši tā kā Levandovska kungs nu pat jau teica, es gan esmu tikai jūs pazemīgs kalps, tomēr darīšu visu iespējamo, lai panāktu vienošanos un lai šis rezultāts būtu pozitīvs. Tajā pašā laikā arī atzīmēju ka pastāv šīs domstarpības starp padomas nostāju, parlamentu nostāju un komisijas nostāju. Un, protams, ka tas labi izpaudās eh, Eiropas parlamenta deputāta teiktajā. Mēs pilnībā respektējam jūsu nostāju, par to nevar būt nemaz citas runas, bet kā jau Levandovska kungs teica, mums vēl priekšā ir tikšanās, uh, tiksimies ar eh, Eiropas parlamentu un komisijas pārstājiem. Tas notiks 28. septembrī. Un tur apspriedīsim maksājumu līmeni pašreizējam gadam, kas, protams, varēs ietekmēt tālāk mūsu sarunas par nākamā gada budžetu. Par Lavijas kunga komentāriem runājot. Jūs jau zināt, ka Eiropa padomē un padomē, un to saku jums ārkārtīgi atklāti, nu, pamatojoties pats uz savu pieredzi, esmu īstenojis divpusējas sarunas un tā tālāk. Var jums teikt, tā tad Eiropa padomē un padomā visas 27 dalībvalsts ir viensprāts par vienu, respektīvi, ka nepieciešams, lai budžets kalpotu izaugsmai un nodarbinātībai. Tam piekrīt pilnīgi visi ir vajadzīgi kvalitatīvi izdevumi, līdzekļu tērēšanas veidi. Varbūt tas izklausīties nedaudz ironiski, bet tie, kas parasti runā par labāku līdzekļu tērēšanu, parasti vienmēr pieprasa arī līdzekļu samazinājumu, un tas mums ir jāapzinās. Un tāpēc šī interpretācija, uz ko jūs atsaucāties, nav gluži tāda paša, kā, kā to varbūt saprotat jūs. Par šo pretrunu runājot uh, starp Eiropadomas lēmumu un šo izaugsmes uh, līgumu paktu, mums ir jā, jāceras, ka padomu savā nostājā ir saglabājusi kopējo summu, kas tika paziņota kā pieejama 2000, laikam līdz 2015. gadam Eiropas kopējā budžetā. 55 miljardi no 120 miljardiem kop, kopumā. Šī summa tiks izmantot atbilstīgi. Gribu turklāt piemetināt, ka mēs paļaujamies uz komisijas atbalstu. Jo, protams, ka komisijai jāturpina šis godīgā vidutāja darbs, strādājot starp abām budžeta lēmēju iestādēm. Un tāpēc eh, gribu cerēt, ka Levandovska kungs tieši tāpat kā iepriekšējā gadā palīdzēs mums nonākt pie atbilstīga veida, kā virzīties uz priekšu. Gribu teikt lielu paldies par jūsu uzmanību un vēlēt mums visiem eh, daudz veiksmes un jums veiksmi pētot padomas nostāju un ar nepacietību gaidu iespēju tālāk tur oktobrī un novembrī turpināt sarunas par nākamā gada budžetu. Paldies priekšādātāji. Paldies Mavrojanis kungam, saka priekšādātājs. Līdz ar to šo darba kārtības punktu mēs esam noslēguši un pārēsim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir kopīgās debatas par kopējo ārpolitiku un drošības politiku, jeb kādu.